Šās dienas plenārsēdes protokols tiks iesniegts apstiprināšanai nākamās plenārsesijas sākumā. Ja nekāda iebilduma nav, tad pieņ šodien pieņemtie lēmumi tiks attiecīgi nosūtīti iesaistītajām pusēm.